przewodniczący! E, dzień dobry, witam. Labu vakaru, labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Atsāksim plenāru sesiju. Laipni lūgti sanāksmē. atsākam sanāksmi, kas tiktu pār, pār, tika pārtraukta 27. oktobrī šogad, tā tagad ir atsākta. 20...